noteikumiem un vienotu procedūru. Kredīstiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējumu mehānismu un vienotu banku noregulējumu fondu. Šeit būs runa par sarunu iznākumu. Norādīšu tāms un kungi, ka šajās debatēs nebūs brīvā mikrofona procedūras un eh, arī zilās kartes procedūru nevarēs izmantot šajās debatēs. Nezinu gan kāpēc, bet uh, tā tas ir nolēmts. Labi. Tad tagad uh, ķersimies pie runātāju sāraksta. Uzstāsies runātāju politisko grupu vārdā. Vispirms tautas partijas grupas vārdā Vartmans Kols, kundz, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uzskatām, ka ir steidzami nepieciešams pabeigt darbu pie Banka Savienības pirms Eiropas vēlēšanām, un tieši tādēļ Mums šodien ir jāapstiprina stingrs un eh, noteikts mandāts attiecībā uz vienotu noregulējumu mehānismu. Mandāts, kurš jau tika atbalstīts eh, atbildīgajā komitejā ar lielu vairākumu. Un balsojumam plenārsēdē būtu jākalpo kā modinātais zvanam padomēji. Debates otrdien arī tika apstiprināts liels vairākuma atbalsts. Un tāpēc ir labi, ka Grieķijas ministra vietnieks piedalījās debatēs. T tas arī parādīja, cik lielu nozīmību Grieķijas prezidentūra piešķir šim noregulējumam. Tāpat arī vēlme konstruktīvi sadarboties pie risinājuma panākšanas ir svarīga, bet Grieķijas prezidentūra nevar uh, rīkot sarunas, ja nesaņem mandātu no Ekofina padomas. Un ir skaidrs, ka pastāv steidzamību. Ir jārīkojas steidzam, tirgi vēro mūs. Vedot sarunas par izaugsmes paktu, mēs atklājām, kāda ir lielākie trūkumi un ka ir nepieciešami vienoti noteikumi, lai lietas būtu objektīvākas. Un beigās mēs visi vienojāmies, ka tieši tas padara sešu dokumentu paketi par ļoti efektīvu instrumentu. Bet šobrīd padome ierosina apvērst šos noteikumus, atstājot dalībvalsts ziņā banku noregulējumu. Un tieši tāpēc ir sarežģīti saprast, kādā veidā tas varētu nodrošināt eh, efektīvu lēmumu pieņemšanu. Un kā tas varētu darboties, ja bankas noregulēšanai būtu jānotiek, piemēram, 48 stundu laikā. Tāpat tas var ievērojami apdraudēt arī noregulējuma instrumentu efektīvu pielietošanu. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka bail-in procedūra, respektīvi, kad banku glābi akcionāri, tiks vienmērīgi un vienoti piemērot visām bankām, kur saskaras ar grūtībām, neatkarīgi no valsts, kurā tās atrodas. Tāpat arī vienāda attieksme attiecībā piekļuvi fondam bet arī tur padoms nostāja neatbilstu sagaidītājiem, jo fonds eh, negaidīti ir izlemts eh, sadalīt eh, nacionālās, nacionālās daļās. Īpaši pirmajos gados risks, kas var rasties reputācija šim fondam ir ievērojams, un mēs nevaram pieļaut, ka tas tā notiek. Vienotajam fondam ir jāspēj darboties jau no paša sākuma, kad spēkā stājās pats mehānisms, kopīgi sadalot šo finanšu apjomu, un tam ir nepieciešama arī aizdošanas risinājumi Ekonomikas un monetāro lietu komiteja balsoja par skaidru risinājumu, lai nodrošinātu vienotu noregulēju mehānismu un vienotu fondu, kas ļautu banku noregulēt, ja nepieciešams, nedēļas nogals laikā. Mēs tiešām vēlamies aizsargāt nodokļu maksātājus, lai viņiem atkal nebūtu jāmaksā zaudējumi par bankrotējušām bankām padome ieviesa starpvaldību vienošanos kā pagaidu risinājumu. Bet mēs ar lielām iebildēm uz to raugamies, jo neuzskatām, ka starpvaldību risinājumi ir labākie risinājumi. Izņemot, ja esam pārliecināti, ka tas ir absolūti nepieciešami, lai īstenotu konstitucionāls prasības. Un kamēr mēs neesam pārliecināti, ka tas ir tiesiski. Man ir zināma izpratnē attiecībā uz vienas dalību valsts konstitucionālo situāciju par eh, banku atbildības daļai pārcelšanu Eiropas līmenī, bet mēs nevaram pieņemt tādu starpvaldību vienošanos, kas izņem ārā svarīgus elementus no vienotā noregulējuma mehānisma un atstāja to dalību valsts ziņā. Sarunu galds ir šajā ēkā, nevis padomas ēkā trialogiem ar Grieķijas prezidentūru ir jābūt vienīgajam formātam, eh, kur šis parlaments piedalās sarunās. Es vēlos atzinīgi vērtēt eh, komisāru Banjē nodarīgos eh, komentārus otrdienas debatēs, jo jūs sākotnējais priešlikums vienotajam noregulējumu mehānismam ir pareizais pamats. Tas rāda mums pareizo ceļu. Un mēs ticam tam, ka jūs uzstāsiet uz uh, Eh, efektīvas sistēmas izveidi un uzticamies, ka arī jūs saprotat, ka vienošanās ir steidzami panākama, bet ne par katru cenu. Banku savienības eh, pabeigšana ir galvenā prioritāte Eiropas tautas partijai šajā laikā līdz vēlēšanām. Vienotais noregulējuma mehānisms ir pēdējais ķieģelīts, kas mums ir šajā ēkā jāieliek, lai atjaunot uzticēšanos lai nodrošinātu stabilu finanšu sistēmu ar labāku piekļuvi aizdevumiem gan uzņēmumiem, gan mājasemniecībām. Tāpat arī, lai aizsargātu iedzīvotājs un viņu noguldījums no banku bankrota. Banka savienība ir ļoti nepieciešama, lai atjaunotu uzticēšanos un pātrinātu ekonomikas atvesaļošanos. Eiropas Tautas partija labi apzinās, eh, cik liela atbildība ir uz mūsu pleciem. Mēs vēlamies šo vienošanos. Mēs balsosim par šo dosie, lai panāktu vienu konkrētu mērķi - sniegt skaidru signālu par vienotību. Tas ir tas, par ko mēs vienojamies ekonomikas monetāro lietu komitejā, un tas saņems eh, pilnu šī eh, šī parlamenta atbalstu. Mēs nemainām savu sarunu procedūru un nostāju, bet atgādinam to, ko paudām jau pagājušajā gada decembrī. Mēs nebeidzam pirmo lasījumu, mēs atstājam durvis atvērts, un tam būtu jākalpo kā modinātājs zvanam padomēji. Parlaments ir gatavs pātrināt šīs sarunas un panākt vienošanos līdz Eiropas vēlēšanām. Mēs būsim stingri un konstruktīvi, bet mēs nevaram pieņemt nekādus vienošanos Banka savienība ir jāpabeidz, bet tas jāizdara pareizā veidā. Paldies! Lielas paldies, Bortmans Kols kundze! Un tagad vārds. Imnā. Tagad vārds sociāla demokrātu grupas vārdā Svabots kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji! Paldies, priekšsādātāji komisāri, kungs, dārgie kolēģi! Mūsu vēstījums ir ļoti skaidrs no mūsu politiskās grupas. Pirmkārt, mēs gribam risinājumu, bet eh, ne to risinājumu, ko piedāvā padomu. Tas mums nav pieņemams. Otrakārt, mēs vēlamies ātri pieņemtu lēmumu attiecībā uz padomas mandātu. Ja ma padomu to uztver nopietni, tad uh, vismaz tagad viņiem vajadzētu ātri rīkoties un pieņemt mandātu sarunām. Uh, Ja mēs paraugāmies pagātnē uz laiku, kad uh, eh, Eiropadoma izlēma, ka mēs vēlamies banku savienību un visus mēnešus līdz šim brīdim, tā nav mūsu atbildība, tā nav mūsu vaina, ka vēl nav izveidot banku savienību, tas ir noticis uh, padomas dēļ. Svobodskungs saka priekšsādātājs. Uh, vācu tulkojumā ir franču kabīne. Varbūt to varētu tehniski atrisināt. Langena kungs sūdzās, jā un pamatoti. Langenkungs runā bez mikrofona. Tas problēmas tā rāt nicht tā ir. Tā ir uh, lielākā problēma, proti, ka padoma nav klāt. Padoma nav pārstāvēt. Par ko tad tagad ir runa? Par padomas klātbūtni? Jā, to jūs uh, jau norādījāt pirmajā starpsauciena daļā, tāpēc es gribēju jums palīdzēt. Bet nu par vācu tulkojumu. Jā, Langen kungs atkal ir apmierināts. Labi, bet es varu pēc tam uh, viņam to visu iesūtīt arī vāciski. Kolēģi, kāda ir patiesā problēma? Mums patiesā problēma ir sekojošā. Padomēji, nepatīk tas, ka patiesākā uh, Eiropas institūcijas, parlaments un komisija uh, iegūst aizvien vairāk uh, vāras uh, Eiropas jautājumos, bet uh, tas nav nekas pārsteidzošs, jo tie ir Eiropas jautājumi un ir vairāk, aizvien vairāk piemēru, ka ministri saka, jā, mēs pēc būtības piekrītam, bet mēs gribam to darīt, mēs esam ministri. Un mums ir jāskaidro pilsoņiem un arī apmeklētājiem, kas uh, sēž šeit galerijā, ka šie lēmumi bieži vien nav efektīvi, jo uh, nav vienošanās padomē, kaut gan viņi ir tikai 28, un viņiem ir daudz grūtāk paņemt, uh, saņem, panākt vienošanos nekā mums šeit parlamentā, ja mums ir labāka sadarbība. Uh, padomas priekšlikumi nav efektīvi, un tāpēc tie tiek noraidīti. Padoma izvēlējās juridisko pamatu, kas varbūt ir pareizs, uh, bet uh, galu galā tas bija politisks uh, lēmums, jo cits juridiskais uh, pamats, kas dotu iespēju izmantot kopienas metodi un kopiena uh, un piedāvāt komisijai un parlamentam lielāku uh, lielāks pilnvars. Kāpēc tad padomu izvēlējās šo juridisko pamatu? Tāpēc, ka viņi grib paturēt savu nacionālo ietekmi, bet banku sistēma vairs jau sen nav uh, nacionāla sistēma, tā ir Eiropas banku sistēma, un tāpēc mums ir vajadzīgs Eiropas risinājums un nevis nacionālo risinājumu kopums. Otrakārt. Mums pilsoņiem ir jāizskaidro arī, ka banku savienība nav kaut kas bankām, tas ir kaut kas, kas ir domāts pilsoņiem. Uh, Pilsoņiem taču ir bail, ka viņi eh, zaudē savus nogaldījumus. Pilsoņi bažīs, ka nevarēs saņemt aizdevumus vai eh, viņiem radīsies problēmas, ja bankas bankrotēs. Un eh, mums ir jāskaidro, ka tas ir projekts pilsoņiem un nevis bankām. Kāpēc ir svarīgi, lai mums būtu spēcīgs Eiropas risinājums? Mēs jau tagad redzam, ja pareizi izlasīju Financial Times rakstīto, kā piemēram Lielbritānijā Kelehan kungs jau ir centieni apiet tos noteikumus, par ko mēs lēmām, piemēram par bonusiem. Notiek jaunas spekulācijas un to atbalsta augstāki bonus, šīs prēmijas. Varbūt, ka juridiski tas viss ir legāli, bet uh, mūsu noteikumu būtība ir pārkāpta un apieta, un to dara bankas. Tagad ir uh, laiks uh, panākt risinājumu, kas uh, neuzveļ lielāko slogu nodokļu maksātājiem, bet uh, tas ir bankām. Kā jau teicu, mehānisms nav labs, un, uh, lai panāktu lēmumu, Uh, risinājumu ir vajadzīgs ilgs laiks, un tāpēc mums ir kaut kas jādara. Komisija um, lems, uh, vai uh, ir vajadzīgs bankas noregulējums, ir pie šī risinājuma jāatgriežas, nekā pie tagadējais risinājums nav labs, jo šis process ir pārāk sarežģīts. Salīdzinot, piemēram, ar ugunsgrēku, um, tad, piemēram, jums būtu jājautā pašvaldībai, vai mēs kaut ko varam darīt. Un Šulc kungs teica, ka, ja Eh, jums ir ārkārtas eh, situācija, jūs nokļūstat slimnīcā, tad nevajadzētu būt tā, ka jāapjautā visi ārsti vai kaut ko vajadzētu darīt. Mums ir jābūt vienam ārstam, kas kaut ko tiešām arī dara šajā jautājumā, un tāpēc ir jāmaina, jārīkojas izlēmīgi. Par laiku. Desmit gadi ir pārāk ilgs laiks, lai izveidot šo fondu, ar kuru tāpat varbūt nepietiks. Uh, Tiek izteikti argumenti, ka jā, ja mēs saīsinātu šo laiku līdz pieciem gadiem, kas būtu saprātīgi, tad uh, dažas bankas vājākās uh, valstīs varbūt būtu spiestas uh, maksāt vairāk, un tas būtu pārāk liels sloks tām. Bet paredzam šo te finanšu palīdzību, uh, lai uh, bankas var uh, vēsties kapitāla tirgū ar šo garantiju fondu, ar garantijām, lai var uh, darīt to, kas ir nepieciešams. Šie ir divi galvenie jautājumi, kas mums ir jāprasa no padomas. Un noslēgumā. Pirmkārt, gribētu pateikties sarunu komandai, un es pilnīgi tai uzticos, jo es redzu, ka ir spēcīga pozīcija un vienotība sarunu komandā. Jūs nepiekrītat? Jūs nepiekrītat, ka mums ir spēcīga sarunu komanda? Jā, nu, tāpēc vajadzētu vienošanos. Tātad tas arī ir. Bet sarunu komandai ir jābūt skaidrai pozīcijai, un tā ir mūsu politiskās grupas pozīcija. Nerast risinājumu ir labāk nekā rast sliktu risinājumu. Mēs neesam gatavi pieņemt jebkādu risinājumu tikai tāpēc, ka mums ir vajadzīgs ātri risinājums, jo ja risinājums būs slikts, tad būs grūti vēlāk kaut ko mainīt un panākt labāku risinājumu, un to mēs, kā sociāldemokrāti, skaidri gribam pateikt. Uh, Uh, mēs prasām no padomas ātru mandātu. Priekšsēdētāji vērsieties pie padomas, negaidiet līdz 17. vai 18. februārim, dariet to nākamās nedēļas sākumā, lai būtu mandāts, lai mēs varētu vest sarunas, bet, kā jau teicu, mūsu pozīcija ir ļoti skaidra, mēs uh, uh, gribam risinājumu, bet mēs neesam gatavi pieņemt jebkādu vai sliktu risinājumu, jo mēs uzskatām, ka nerast risinājumu ir labāk nekā rast sliktu risinājumu. Paldies! Svabods kungs, paldies. Tagad liberāļu un demokrātu grupas vārdā Fērhofštāt kungs lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Pirmais jautājums, ko es vēlos uzdot, kurš šajās debatēs ir padoma? Mēs sūtam signālu, tas jau nav no signāls Banjē kungam. Viņš simtprocentīgi atbalsta mūs, mums ir vienādi uzskati. Kam mēs sūtam signālu? Padomēji. Kāpēc viņi nav šeit? Nē, tas nav plašsaziņas līdzakļiem, Kalagan kungs. Jūs varbūt to darat, jo jūs esat pret Banku Savienību, to es vēl saprast. Jūs uh, izsakaties tādā nolūkā, bet prezidentūra šeit nav. Viņiem jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu mums. Slobods kungam ir pilnīgi taisnība, tas ir absolūti nepieņemam, ka šobrīd tas, kad ir nākamais ekofin datums, 17. februārs. Uh, Un tikai tad viņiem būs jauns mandāts. Tad 14 dienas, kuras mēs zaudējam atkal pa virsu visiem iepriekšējiem mēnešiem, jo par Banku Savienības Vobodas kungs viņi lēma 2012. gada jūnijā. Un šodien viņi nav spējīgi piešķirt jaunu mandātu, lai sarunas ar parlamentu varētu turpinātos, jo būsim godīgi. Uh, Mēs jau vairāk kārt esam sacījuši, ka padomas e, nostāja nav pieņemama nepieciešama savādāk. Un tas trakākais šeit ir tas, ka jau sešus gadus finanšu krīze turpinās. Pirms sešiem gadiem tā sākās. Un joprojām mums nav risinājums banku krīzei. Amerikāņi tūlīt pat to izdarīja. Viena gada laikā pēc finanšu krīzes sākuma viņi rekapitalizēja bankas un atrasināja problēmu tas, ko Zviedri darīja pēc viņu nekustamo īpašumu banku krīzes. Un mēs ejam Japāns eh, taku. 15 gadus viņi gaidīja līdz rekapitalizēja savus bankas. Ekonomikas stagnācija ļoti ilgu laiku bija kā iznākums šādai pieejai. Līdz ar to priekšsēdētāji kungs, parlamentu vārdā, vienota parlamentu vārdā, jums nepieciešams sūtīt vēstuli, uh, padomas prezidentūrai un teikt, ka tas mums nav pieņemami un ka mēs prasām pātrināt sarunas padomas iekšienē, lai viņiem tik piešķirts jauns mandāts. Otra lieta par tempu. Tas temps, ko mēs šobrīd redzam pa, padomes eh, dokumentā, ir kā oldsmobīlis vecs, kurš lēnām, lēnām kustās, eh, bet ir nepieciešams Ferrari, lai atrisinātu eh, nedēļas nogalē kāds bankas noregulējumu. Par tiesisko pamatu ir tikai viens eh, pareizais risinājums - 114. pāns. Kāpēc? Tāpēc, ka iesaistītā nauda, tai privāta līdzekļi tā, tie nav publiskie līdzekļi. Līdz ar to 114. pāns ir pareizais tiesiskais pamats. Bet es jau dzirdēju, ka daži cilvēki jau slēdz vienošanās kompromisus par to. Varbūt tur vajadzētu uh, kaut kādu pakāpenes izbeigšanas klauzulu vai kaut ko tam līdzīgu. Mums, uh, Tad, kad nevaram vienoties ar padomu, jā, mēs varbūt varam sākt šo sistēmu, bet tad eh, viena, divi, varbūt vairāk gadu laikā, tad eh, var to risināt ar starpvaldību vienošanos palīdzību. Varbūt tas ir labāk nekā starpvaldību vienošanās bezgalīgi, bet sāksim šīs sarunas ar padomi pamatojoties uz 114. pāntu. Ja juridiskais dienas padomē ar, kopā ar juridisko dienas komisiju un parlamentā saka vienu un to pašu, tad tas ir brīnums, man jāsaka. Jo parasti juridiskie dienesti vienmēr uzskata kaut ko atšķirīgu, un šoreiz ir viensprāts, un tā ir lielākā Eiropas Savienības dalība valsts, kas iebilst, lai mēs papētam uh, iespējas slēgt vienošanos ar starpvaldību līmenī, kas tātad risinājums atkal ārpus līguma. Un tam ir eh, negatīvs rezultāts un negatīvs sekas Eiropas parlamentam. Paldies! Jā, Ferhofštatas. Paldies, Ferhofštat kungs. Tagad zaļo grupas vārdā konvendīt kungs lūdzu. Euh, Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Verhofstadtam taisnību kopš 12. gada jūnija, un jūs zināt, kāpēc padomu tā rīkojas, tāpēc, ka padomu pazīst parlamentu, nu, zinot to, ka, jā, parlamentu piespiež pie sienas, tad pēdējā brīdī, tieši tāpat kā tas bija ar budžetu, ar citiem piemēriem, tad pēdējā brīdī pilnīgi nejauši jūs pamanīsiet, ka puse no padomas priekšlikumiem tiks pieņemta parlamentāri, varbūt, eh, kā to sacīja Gīs, ar norādi, ka to pēc trim vai pieciem vai desmit gadiem pārskatīsim. Tāpēc arī padomu nesteidzamies, jo, jo tuvāk ir vēlēšanas, jo tuvāk ir sasaukuma beigas, jo vieglāk ir uzvarēt. Pirmkārt. Otrkārt visi šie institūcija pasākumi sarežģīti. 114. pants, 190. pants un tā tālāk. Bet šeit nav runa par publisko naudu, lai vācieši mums nekāpj uz kājām. Vācijas konstitucionālai tiesai šeit nekas nav sakāms. Tā ir privāta banku nauda. Bankas, kas ir multinacionālas. Jūs varbūt teiksiet, ka Deutsche Bank, jā, tā saucās Deutsche Bank kas nodarbojās ar biznesu visā Eiropā, Unikredīt, kas ir ar vislielāko apgrozījumu Vācijā, lai mums nestāsta, eh, nepūš mums eh, migrācijas, ka šeit ir runa par pilsoņu naudu. Nē, šeit ir runa par to, ka tiktu meklēts noregulējuma mehānisms privātajām bankām. Tāpēc dalība valstis dalībvalstīm nav jāliek savs karoks virsū šiem mehānismiem, un parlamentam ir jārunā skaidri. Tā kā ir runa par pilsoņu pasargāšanas organizēšanu un par to, ka lai bankas vairs nevarētu prasīt no pilsoņiem, konkrēti no valstīm, eh, sakot, ka tās ir uz bankrota robežas, lūdzu samaksājiet, lai tas nenotiktu. Eh, Un ja atsevišķas valstis, ja mēs to darām pa valstīm, tad šeit atkal parādās mūsu e, solidaritātes kapacitāte. Vājākais paliek vājš un stiprākais kļūst vēl stiprāks. Un, un tas no parlamentam būtu šeit jānoraida. Vienīgā iespēja, kā uzvarēt, ir ja parlaments atkārto vēlreiz labāk dzīvot bez risinājuma nekā ar sliktu risinājumu. Ja no paša sākuma mēs paši sev sakām, ka ir jāpieņem kaut kas, tad mēs esam zaudējuši. Ceru, ka tie, kuri sarunas vēt, to parādīs skaidri. Es ceru, ka parlamenta priekšsēdētājs to skaidri pateiks. Un šo debašu video eh, tiks nosūtīts uz padomu, eh, padomas priekšsēdētājiem, jo viņš nevar to noskatīties, ja ne straumēšanas režīmā, ne atlidot no Atēnām, eh, tad to nosūtīsim video ierakstā un nosūtīsim to 27 pārējām valdībām, tā skaitā Vācijas valdībai norādot, ka nevar būt neviens risinājums, kur netiktu ņemta vērā kopienas metode, jo tā aizsargā pilsoņus pret privāto banku interesēm. Tas ir jāizstāv vēlēšana kontekstā, un tas mums ir visiem šeit jādara. Paldies! E Paldies, tagad EKR uh, grupas vārdā Kelenan kungs. You, Paldies, priekšsēdētāji! parasti es cenšos optimistiski skatīties uz šīm lietām. Varbūt pat Konbendit kungs kādu dienu kaut ko jēdzīgi pateiks. Bet eh, pirms eh, kādu laiku pat es biju skeptisks attiecībā uz to, vai padomu spēs panākt vienošanos eh, par šo bankas savienību noslēgumu posmu. Mēs tiešām runājam par ievērojamām izmaiņām suverenitātes jomā un par ļoti lielām naudas summām. Mums e, tiek piedāvāts risinājums, kas nodrošinātu risinājumu Eiropas bankām. Tas ir visu e, interesēs, pat ja tas neiesaista manu valsti tiešā veidā, tomēr mēs esam visi interesēti. Tāpat mēs esam visi interesēti izbeigt praksi, kad bankas pelna, bet tikko kaut kas noiet greizi, tad nodokļu maksātāji maksā. Mana grupa neiebilst pret lielāko daļu no ekonomisko monetāro lietas komitejas tekstu, bet mums ir zināms bažas, nopietnas bažas par parlamentu nostāju. Pirmkārt, mums ir jānodrošina tas, ka tās valsts, kas nav Eirozonā, kurās atrodas daudz uh, Eiropas, uh, kur ir daudz Eirozonas banku filiāles, kā Čehija, kā Zviedrija, ka arī viņi būtu iesaistīti. Mums ir jāaizsargā Eiropas Savienības budžets, lai tas netiktu apdraudēts eh, no to dalībvalstu puses, kas īsti netaisās pievienoties Eirozonai. Un, eh, diemžēl, šīs garantijas šobrīd tekstā nav iekļautas, bet es piekrītu, ka ir nepieciešama skaidrība par to, kurš pieņems lēmumu, kad Eirozonas banka bankrotē. Un es uh, Saprotu, ka ir bažas par to, ka atsevišķas eh, lielās valstis varētu būt galvenās noteicošās par šī fonda izmantošanu, bet nedrīkstam arī iet otrā galējībā, izveidojot eh, tik eh, neelastīgu struktūru, kas nespēja saulaicīgi reaģēt, jo banka var rasties problēmas jebkurā vietā, jebkurā laikā. Tāpat ne, tas nozīmē, ka ir nepieciešams uzlabot eh, nostāju gan padomē, gan parlamentam, lai risinātu problēmas, kas, tu, kas šobrīd ir gan Eiropas ziemeļos, gan dienvidos, Eirozonas valstīs un ne Eirozonas valstīs. Balsojums līdz ar to būs nevis par virzību tālāk vai risinājumu atrašanu, bet par institucionālu spēku spēli. Pat Ferhofštāta kungs sacīja, ka pārmaiņas pēc mums ir jākopē ASV, varbūt, ka vajadzētu to darīt arī dažās citās politikas jomās. Mana grupa nav pilnībā aps, apmierināta ne ar parlamenta nostāju, ne ar padomas nostāju. Es uzskatu, ka mums ir ievēro vienotā tirgus noteikumi, valsts atbalsta noteikumi. Mēs esam mēģinājuši risināt šos jautājumus, saglabājot prātā kopainu, kas cerams eh, ies tālāk par šādu uh, ķildošanos starp lielajām iestādēm. Parlamentam ir ievērojams tiesības un vajadzētu tās īstenot atbildīgi. Paldies, Kalenan kungs. Tagad apvienoto kreiso vārdā Cīmers kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. noregulējuma mehānisms, par kuru mēs runājam attiecībā uz bankām, ir būtiski Banku Savienības sastāvdaļa, un sākotnēji bija paredzēts, ka tas būs vērsts uz pārlieku lielo finanšu tirgu ietekmi samazināšanu un ierobežošanu. Bet, ja mēs raugāmies uz šīm debatēm, tad jākonstatē, ka gan attiecībā uz priekšlikumiem un līdz šiem argumentiem no padomas puses, gan arī uh, uz mūsu diskusiju šeit parlamentā, ka mēs uh, esam snieguši skaļus paziņojumus, bet galu galā e, iespējams ir tā, ka ja uh, banku savienību un noregulējumu mehānisms būs apstiprināts, mums būs jākonstatē, ka uh, es. Uh, mēs sākumā um, kalām lielus plānus, bet beigās neko nesasniedzām. Un tāpēc es uh, izēju no tā, priekšsēdētāja kungs, ka jūs eh, padomē, kur šodien nav ieradusies eh, attiecībā uz eh, mandāta sniegšanu Grieķijas prezidentūrai, skaidri paudīsiet mūsu pozīciju, kāda mums šeit ir. Un man šķiet, ka uh, nav arī nepareizi, ka komisija šeit ir pārstāvāt, jo es nedomāju, ka tas, kas mums ir sakāms, komisijai nebūtu jādzird. Mana politiskā grupa uh, piemēram, nemaz nav tik ļoti pārliecināti par to, ka šis, šī vēstule, šī atbilde, ko saņemam no Barozo kungu pēc jūsu vēstules nosūtīšanas priekšsādātāja kungs, ka tas ir pietiekams pamats. Es būtu gaidījusi vairāk arī no komisijas, proti skaidrāku pozīciju. Tādu pozīciju, kas šajā sarunu situācijā uh, Uh, būtu uh, skaidrs komisijas viedokļu paudums, proti, lai tā teiktu, ko tā gatavojas darīt kā līguma sargātāji. Bet tagad par sarunu situāciju. Vakar bija trialoga sarunas, uh, pēc tam noteikti uh, arī dzirdēsim par to novērtējumu, bet fakts ir tāds, ka padome nav pavirzījusies ne par milimetru, ne runājot par starpvaldību nolīgumiem, ne runājot par lēmumu pieņemšanas procesu, uh, uh, gadījumā, ja ir kāds noregulējums nepieciešams bankai. 114. pāns ir tas, pie kā vēlamies palikt. Tā ir kopienas metoda, un mēs vēlamies arī izvairīties no tā, ka parlaments varētu tā kā uh, raidīt signālu, ka mēs būtu gatavi arī uz uh, tādu šaurāku mandātu, proti par starpvaldību nolīgumiem. Mums jāpasaka skaidri, ka visi svarīgie lēmumi, runājot par noregulējumu mehānismu, ir jāpieņem iesaistot Eiropas parlamentu. Un es gribētu skaidri pateikt, ka mēs nepieņemsim, ka pēdējais lēmumu pieņēmējs būs padome, jo mēs zinām, kā tad tas notiks. Tad padomē stiprākās dalība valstis uh, pieņems tādu lēmumu, kas būs uh, labāks uh, viņiem, viņu bankām, panāks savus noteikumus, savus iebildumus, savus izņēmumus, un tad kaut kas atkal uh, notiks, kas nozīmēs privāto banku parādu socializāciju, jeb novēlšanu uz sabiedrību. Un, Nodokļu maksātājiem par visu to būs jāmaksā. Tāds būs tās galīgās sekas. Uh, Un tas novedīs pie uh, lielākām atšķirībām starp dalībvalstīm, pie nevienlīdzības. Tas sāsinās vēl šo problēmu. Un tāpēc uh, gribēju uz to norādīt, ka mēs tam pavisam nepiekrītam. Bet gribu izteikt vēl vienu principiālu piezīmi. Un to es uh, teicu, ka mēs uh, kalām liels plāns un beigās neko nesasniedzām. Ja mēs uh, visu laiku tikai uh, runājam par šīm bankām, kas ir pārāk lielas, lai tām ļautu bankrotēt, too big to fail, tad mēs galu galā akceptējam to, ka uh, bankas nevar pašas patstāvīgi darboties savā galvenajā jomā. Mēs runājam par noregulējumu mehānismiem, uh, tā pašā laikā bankas, uh, kas uh, um, darbojas savā jomā, viņām būtu jāspēj arī bankrotēt. Nebūtu vajadzīgi šādu noregulējumu mehānismu patiesībā. To gribēju ļoti skaidri pateikt. Nu jā, vēl viena piezīme. Šodien un arī pirms dažām dienām dzirdējām no uh, Vācijas uh, finanšu ministrijas, tātad saņēmām uh, juridisko atzinumu, ka ar 114. pāntu nepietiek un ka vajadzētu 352. pāntu šo Vācijas finanšu ministrijas pamatojumu mēs uzskatām par nepietiekamu. Nav nekāda iemesla, kāpēc mums vajadzētu atkāpties no 114. Un es ļoti ceru, ka Vācijas federālā valdība, kas ir liela koalīcija, sastāv no diviem galveniem partneriem, ka tur savu panāks ne tikai konservatīvā daļa, bet eh, konservatīvo daļu, bet arī sociāldemokrātu daļa. Jo eh, to viņi pēdējos mēnešos visu laiku ir uzsvēruši, ka arī valdībā viņi cenšas panākt to, lai šī konservatīvo pozīcija nekļūtu par uh, padomas pozīciju. Tas nevar uh, tā darboties, un tas ir jāmaina. Un es tiešām gaidu, ka sociāldemokrāti uzņemsies savu atbildību. Un pēdējais punkts. Cimers kundze saka, priekšsēdētājs jums jābeidz. Jā, es gribētu izteikties, ka mums nedrīkstētu, mēs nedrīkstētu paļauties laika spiedienam. Uh, šis mandāts vēl nav uh, sniegts, bet tā ir padoms vaina. Uh, Ja sasaukuma laikā mēs nenonāksim līdz galam, tad nebūs lēmuma un tad būs jāved jaunas sarunas. Un tagad vārds FT grupas vārdā Terokungam. Kiitos, herra puhemies. Es priekšsēdētāji. Manuprāt, pirmā banku savienības fāze bija pareiza, es balsoju par, bet uh, Eh, otrajā man ir praktiskas eh, šaubas. Ir eh, savākt tik maz līdzekļu, ka banku savienība būtu neefektīva. Es esmu nobažījies pār šīs organizācijas solidaritāti, izturību, kas iesaistā arī valdības Un, ja šeit ir iekļauta solidaritāte starp bankām vai citām organizācijām, jo caur bankām tas tiktu īstenots, un mēs nedrīkstam piedāvāt šo organizāciju pilsoņiem, eh, sakot, ka tā ekonomizētu izmaksas. Ja mēs vēlamies veidot fondu, tas nozīmē, ka bankas um, pārvedīs līdzekļus un, un, un sāks iekasēt līdzekļus par eh, banku pakalpojumiem. Mēs to nevaram izdarīt bez nodokļu maksātāju dalības. Gluži otrādi, nodokļu maksātāji jau piedalās šeit. Turklāt es esmu nobažījies par eh, termiņiem. Mēs ejam pārāk ātri un esam izvēlējušies pareizo ceļu. Ja mēs vēlamies būt eh, gatavi pareizajā brīdī, tad nevajag savu paredzēt īsākus termiņus, un mums alternatīvas nav, šis ir projekts, kas ir ļoti svarīgs, un mums ir jāparedz pietiekams laiks. Tas ir sarežģīts projekts daudzām valstīm. Es esmu no Somijas, mums ir vairākas eh, lielas bankas, no kurām dažas ir eh, integrējušās Ziemeļu banku sistēmām Un tagad kas notiek, ja Ziemeļbankas nonāk eh, problemātiskā situācijā? Es nezināšu, kādu atbildi sniegt, un es ceru, ka tā nenotiks. Jo. Bet, ja tomēr kas atgadās, tad kas notiks valstīs ar atšķirīgu situāciju? Mums ir pamatotas bažas, ka maksātāji būsim mēs. Uh, Turklāt esmu nobažījies par to, ka banku savi, kāda ir banku savienības pātrināšanās. Mums ir jādomā par to faktu, ka problemātiskie e, kredīti, lai tie neiekļūtu jaunās organizācijas sfērā. Stresa testa e, nav izturējuši pārbaudi un mūsu rīcībā ir labs scenārijs, taču mēs nedrīkstam steigties un palielināt politisko spiedienu. Mums ir jā, jā, no, sarunas jāved mierīgi. Paldies, nākošais runātājs Stojanovs. Paldies, priekšsēdētāji. Savā darbā šajā sasākumā Es vienmēr esmu aizsargājis Eiropas pilsoņu intereses. To pilsoņu intereses, kuri mūs uzlūkos no terases, balkona, kuri strādā, kuri mūs apmeklē. Šie cilvēki tieši tāpat kā visi pārējie vēlas, lai viņu ietaupījumi tiktu pasargāti. Viņi nevēlas maksāt divas reizes par finanšu haizīvju kļūdām. Vienmēr pienāk brīdis, un šķiet, ka tāds tagad ir pienācis. Rīkoties izlēmīgi, konkrēti atgādināt to, ka Eiropas Savienība ir suverēnu valstu savienība un nevis 28 autonomu provinču savienība. Gribētu atbalstīt Svobodas kungu, kurš teica, ka mēs nedrīkstam e, izsvēgt atsevišķas valstis uz atsevišķiem pamatiem. Ja ir kāds regulējošs mehānisms, tad, tad tas ir jātiecina uz visām valstīm. Bet šeit mēs saskaramies ar problēmu. Ir acīm redzam tas, ka Eiropas Savienībai. Ja nav kompetenču rīkoties šajā jomā. Un, ja kāda no dalībvalstīm un vislielākā, un tā ir valsts, kur atrodas Eiropas centrālā banka, ja šī lielā valsts domā, ka ir kaut kas problemātisks eh, šajā sakarā, tad mums ir jāuzdod pašiem sev jautājums, vai viss norit kā vajag. Es atbalstu savus kolēģus, un mans darbs ir parādījis to, ka esmu atbalstījis šo ziņojumu no paša sākuma. Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs gribam, lai sistēma darbotos visu interesēs, tad mums ir jāreformē līgumi. Līgumi ir jāgroza un tad, kad visas dalība valstis un to iedzīvotāji, kas ir suverēni, pieņems šos grozījumus, tad mēs varēsim pāriet pie nākošā etapa sava veida federalizācijas. Domāju, ka komisija un Super Mario, jeb Mario Draghi, ir noslēdzis visas robežas, bet dāmas un kungi šī nav datorspēlīci. Mēs nemēģinām šeit um, Eh, ap, eh, apēst burvju sēnes. Lieta ir pavisam atšķirīga. Tas ir darbs ceļā uz suverēnu savienību. Paldies! Paldies, tagad Balzas kundze. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uzklausījām politisko grupas priekšsēdētājus kas atbalsta manis vadītās komitejas eh, pieņemtos lēmumus šonadēļ trialogos. Esmu līdz šim tā darījusi un arī tālāk eh, turpināšu uzstāst to, ka par visām, par visiem jautājumiem var turpināt sarunas. Mums ir bijuši vairāk trialogu, kur Grieķijas prezidentūrai nav bijuši eh, mandāts sarunām, ja, ja neskaita tikai padomus nostājas nolasīšana. Un mēs esam izšķieduši laiku. Es esmu pati uzņēmusies iniciatīvu, nākus klajā ar idejām, kas iet tālāk par tām, kas ir parlamenta nostājumi. Es centos būt uzņēmīga, un komisija ir eh, palīdzējusi, bet ir nepieciešama abu pušu līdzdalība Es netaisos vest visus ne uz neatgriezeniska ceļa, līdz ar to padomē ir jāizkustas no vietas, jāpielieto izdoma un jābūt vairāk eiropeiskiem. Un ir jāapzinās, ka mazi solīši nav pietiekami. Es dzirdēju, ka ministrs saka, ka nav elastīgums iespējams, bet nu tā tas nedarbojas. Jā, ir labas lietas, labi elementi, abu iestāžu nostājās, bet attiecībā uz noregulējumu mehānismu ir jāapvieno labākās lietas no abu viedokļa, nevis labākais un sliktākais no vienas puses viedoklis. Koplējuma procedūra nozīmē, ka ir jāatrod labākais no abām nostājām. Mums ir jāpierāda šodien, ka mēs nevaram balsot tikai par vienu nostāju, mēs varam atgriezties un balsot par godīgu kompromisu, bet neatgriezīsimies šeit, lai iebalsotu padomes pozīciju vai kaut ko identisku tam. Paldies! Paldies, Bolsas kundze! Tagad aizstājot uh, referenti, Ferēras kundze uzstāsies Sančes Prasēdo kungs, lūdzu. Muchas gracias, eh, presidente. En nombre de... Paldies, priekšsādātāji. Eh, referentes Selijas Ferēras vārdā gribu pateikties eh, par šīm debatēm, kas notiek šeit Sančes kungs saka. Vienu mirklīt, Sančes prasēdo kungs. Tas ich, jā. Jā. Kolēģi Langen, es to arī dzirdu. Paldies par jūsu ļoti diskrēto norādi. Vācu kabīne, acīm redzot, saskars ar tehniskām problēmām šodien. Vai, jā, Vācu kabīne atkal ir dzirdama. Lūdzu, Sančes Presēdo kungs. Continuo, prezidente. Turpinu, priekšsēdētājs, sākot. Nē, gribēju teikt, ka pateicos par šīm debatēm, par to saturu, kas notiek saistībā ar mūsu diskusijām ekonu komitejā un piedaloties grupu pārstāvjiem. Tagad mēs pāriem nāk, pie nākošā etapa. Es ļoti atvainojos saka priekšsādātājs. Jā, vācu kabīne man saka, ka viņiem atņemot uh, mikrofonu. Kurš viņiem atņem mikrofonu? Kurš ir tas uh, angļi tie bija? Aha, labi. Mēs tagad lūgtu apvienot karalisti nedaudz atturēties kabīnē, lai šeit varētu dzirdēt vācu tulkojumu. Lūdzu, Sančes pret sēdo, es atvainojos, ka jūs pārtrauc. Lūdzu. Turpinu, kā Mēs visi esam ieinteresēti, lai tulkojums vācu valodā noritētu labi. Kā jau to sacīja mūsu komitejas priekšsēdētājs Sārona Balsa, trilogu līdz šim rezultātus nav devuši. Un tomēr. Notiks drīz balsojums parlamentā, un es ceru, ka parlaments pirmkārt uzņemsies savu atbildību kā līdzlikuma devējs. Otrkārt, kā tiks nodrošināts tas, ka likumdošanā tiks iekļauti visi pamatelementi, un turklāt, ka tas notiks skaidrā un spēcīgā veidā. Banku savienība ir jābūt daļai no Eiropas Savienības. Tas ir kopienas projekts, un mums ir vajadzīgs vienots mehānisms, kas var darboties ātri. Mums ir nepieciešams vienots fonds, kas var darboties no paša sākuma. Un mums ir jāicina padome, lai tā sāk darboties, lai tā piešķīra sarunu mandātu Grieķijas prezidentūrai, lai va, varētu panākt vienošanos pirmajā lasījumā, tādu vienošanos, kas ir būtiska un ambicioza. Domāju, ka šo parlamentam būs šobrīd jāicina padome, kurai ir pienākusi kārta tagad rēģēt. Paldies, un tagad komisijas vārdā Barņēkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināti, godējumie deputāti un paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties par šo plašo banku savienības jautājumu un otro pīlāru banku savienībā. Pēc tam, kad mēs esam nopietni un ātri izveidojuši pirmo pīlāru, kas ir Eirozonas banku un to valstu, kas grib pievienoties Eirozonai banku uzraudzībai Bieži esam teicis, godējumi deputāti, ka finanšu, tāpat kā ekoloģijas ziņā, eh, profilakse novēršana eh, izmaksā lētāk nekā ārstēšana vai labošana. Un dažkārt tomēr nākas labot un tomēr sagatavoti paredzēti remontdarbi izmaksā lētāk nekā um, nekā tādi, kas pienāk eh, negaidīti un par kuriem tāpat būs jāmaksā eh, nodokļu maksātājiem. Otrdien es izklāstīju komisijas nostāju, kas atbalsta to, ka šī rezolūcija, pie kuras mēs strādājam, ir gan steidzīga un, kā sacīja Korina Vortman Kola, nepieciešama. Piebildīšu, ka parlaments vēlas panākt labu vienošanos, kas būtu ticama attiecībā uz finanšu tirgus spēlētājiem, veidojot spēcīgu un efektīvu mehānismu, kas nodrošina uh, noregulējumu un nepieciešamības gadījumā uh, veicina bankas bankrotēšanu bez nevajadzīgas kavēšanās, uh, ne, sistemātiski nevēršoties pie atbalsta, pēc atbalsta pie nodokļu maksātājiem. Un ņemot vērā sacīto piedalījos vakardienas trilogā, varēja redzēt konstruktīvo jūsu nostāju, ekon komitejas priekšsēdētājs Šāruns Bolzas, Gulāras kundzes, Vikijas Go, uh, uh, Forda, Sančes Presēdo un citu. Tāpat Elīzes Ferreiras, kura šodien nav klāt, kur ir apslimusi, kurai vēlam ātru izveseļošanos, bet kuri zina, ko tie vēlas panākt. Un arī padomē mēs to skatījām un pārskatījām dažādus tehniskos aspektus šajā tekstā. Mēs runājam par ļoti sarežģītiem aspektiem, par ļoti plaša mēroga projektiem un atgādinu, ka mēs runājam par noregulējumu institūcijām, kuras finansē 75% no Eiropas ekonomikas uzņēmumos, teritorijās, patērētājiem un kas var būt ar sistēmisku ietekmi uz dalību valstīm, un tāda ir bijuša visa krīzes perioda laikā. Atkārtoju to vēlreiz, ka mums ir jārīkojas nezaudējot laiku. Ferhofštāta kungs tauklāt, kur eh, viņš runāja par eh, no krīzes gūtajām mācībām dāmas un kungi, apzināsim, apzināsimies, ka ar paveikto darbu, ka ar darbu, kas ir paveikts padomē, komisijā, mēs esam strādājuši ļoti daudz praktiski ka 30 likumi ir tikuši piedāvāti, lielākā daļa pieņemti, lai izdarītu secinājumus no krīzes un kā eh, teiktu amerikāņi, lai mēs varētu pasargāt ieguldītājus, respektēt nodokļu maksātājus un pasargāt arī patērētājus un pilsoņus. Mēs neesam vēl pabeiguši darbu, ir palicis šis otrais banku savienības pīlārs un Cimeres kundze kura man šobrīd neklausās, bet es ceru, ka viņi izlasīs protokolus. Vielen Dank. <laughs> Paldies. Jā, Fīders, Stimers kundze, es jūs eh, no savas puses klausījos, un tāpēc saku jums uzmanīgi izlasiet pēdējo tekstu, ko es piedāvāju komisijā par struktūra fondu reformām 30 lielākajās bankās, jo taisni mēs runājam par šo lielo banku jautājumu, lai tos mudinātu paveikt īstenot savu darbu, kas ir aizdot naudu ekonomikai, patērētājiem, tā vietā drīzāk nekā lai nodarbotos nodarbotos ar spekulāciju, bet ir jābūt mums godīgiem, mums ir ļoti daudz darba vēl mūsu priekšā. Pirmkārt, šis būtiskais un jūtīgais centrālais jautājums jūsu parlamentam par starpvaldību nolīgumu par ko ir vienojušies ministri, ko gribēja padomēt Otradien es norādīju komisijas nostāju šajā sakarā, un mēs esam, godājumie deputāti, pārliecināti par to, ka 114. pants ir pareizais pamats, un Stojanov kungs mums ir pamats, lai mēs varētu rīkoties, kas ir 114. pants, lai izveidotu noregulējumu fondu. Vēl gribu eh, piebilst eh, un apstiprināt, ka. Uh, Tad, ja šī vēršanās pie valdībām nav pretlikumīgs, tad, kad tas attiec, tad, kad tiek piemērots attiecīgos gadījumos. Cimers eh, kundze grib teikt, ka pre, komisijas priekšsēdētājs ir atbildējis parlamentu priekšsēdētājiem, un esmu gatavs atbildēt jums, precizēt viedokļus, tā skaitā arī juridiskajā ziņā. Runāsim skaidru valodu, ja parlaments beidzot apliecinās savu vēlmi kompromisam šajā sakarā, tad, manuprāt, padome, ceru, ka tā mūs uzklausīs, pareizi novērtēs šo soli un izdarīs eh, secinājumus un sapratīs, kā tas var ietekmēt turpmākos soļus. Tomēr vairāki mehānismi jautājumi ir apspriežami detaļās un citiem jaut, citi jautājumi, kas tiek diskutēti. Es cita starpā pieminēju finansējumu pārvaldību, demokrātisko atbildību. Uh, Eh, no valdes puses par ikvienu no šiem jautājumiem. Es nācu klāj ar priekšlikumiem detalizētiem trilogu laikā un īsi nosaukšu galvenos aspektus. Pirmkārt, varam domāt par mutualizācijas pātrināšanu nacionālajās sadaļās, lai ātrāk izveidot kopīgo fondu. Ideāli, un kā to sacīja Hortmans Kols kundze, kopīgais eh, fonds būtu spēkā no pirmās dienas domāju, ka atbalstot uh, uh Ferhofštāta kunga ideju varētu tas piešķirt ierobežotu termiņu starpvaldību nolīgumam. Otrkārt, mums ir jāvirz, jādomā tālāk par backstopiem, pat ja tas ir euh, atbalstiem. Treškārt, ir jāparādz tāds mehānisms, kas dod iespēju rīkoties efektīvi, uh, ātri piedāvājot juridiskas garantijas, patiesas rīcības spējas, lēmumu pieņemšanas spējas un Kalankungs, es jūs Eh, tikko ļoti rūpīgi klausījos, jums ir taisnība šim mehānismam jābūt ar anticipējošu iespēju, lai varētu novērst krīzi pēc tam un ne tikai risināt to krīze, tās krīzes problēmas, kas jau ir iestājušās. Tāpat ir jāstiprina me jaunā mehānisma demokrātiskā leģitimitāte, iedvesmojoties no uzraudzības mehānismu. Kopā, dāmas un kungi! skatāmie temati viss ir mūsu priekšā uz galda, ir tagad iespējas panākt kompromisu, ir jāstrādā uh, no visas sirds, un, uh, jo laiks ir mums visai īsts atvēlēts, un tad, kad ir runa par ambiciozu mm, vienošanos, par spēcīgu mehānismu, kurš varētu aiz, aizsargāt uh, noguldītājs, nodokļu maksātājs un ekonomiku kopumā. Uh, Un es gribētu šeit, kā, tāpat kā iekšējā tirgus komisārs, atsaukties uz iekšējā tirgus koherenci. Ir vēl valstis, kuras nav e, eirozonā, bet arī tām ir sva, e, svarīga eiro, e, stabilitāte. Un gribu atgādināt par noteikumiem visiem noteikumiem valstīm, par noteikumiem 28 valstīm, e, kurām ir būtiska šī tirgus. E, viengabalainība. Un, kā sacīja Svobodas kungs, Ferhofštāt kungs, lai būtu jauns mandāts Ekofin padomēji, tas ir aicinājums, ar kuru jūs nākat klajā un kur es nodošu tālāk. Komisija no savas puses ir gatava īstenot savu lomu, mēs esam pilnībā mobilizēti un tas viss dos mums iespēju, godējumie deputāti, veidot autentisku Eiropas mehānismu, kā to sacīja Konbendits, kā sacīja Svoboda, un ne tikai maz, savu ietekmi uz nacionālām autoritātēm. Komisija ir izlēmusi un strādās pie autentiska Eiropas mehānismu. Paldies! Liels paldies, komisāra kungs, dāmas un kungi! Paldies par uh, politisko grupu uh, teikto. Es pieņemu, ka mēs esam viensprāts par to, ka Banku Savienība ir viens no svarīgākajiem, ja ne svarīgākais uh, projekts šajā sasaukumā un pieņemot lēmumu par vienotu noregulējumu mehānismu izveidi. Uh, Um, tas ir ļoti svarīgs uh, uh, instruments uh, ekonomikas stabilitātei ne tikai Eirozonā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Situācija tagad ir sekojoša. Ekonomikas un monetārā komiteja šajā parlamentā uh, decembrī noteica savu pozīciju, padome uh, pēc tam nākamajā dienā noteica savu pozīciju. Tagad uh, starp abiem likumdevējiem ir jārod vienošanās uh, Uh, tāds saprātīgs kompromiss, kas var uh, rast vairākumu atbalstu abās pusēs. Es uh, jūsu kā politisko grupu un komiteju un referentu izteikumu saprotu tādējādi, ka jūs uzstājat uz to, lai Eiropas parlamenta kā līdzlikumdevēja loma tiktu pienācīgi ņemt vērā, jo tā ir ļoti būtiska. Un no jūsu teiktā es saprotu, ka man jānorāda uz divām lietām, proti, ka uh, demokrātiskās caurskatāmības un leģitimitātes vieta ir šis parlaments, un no otras puses, ka šis parlaments nevar pieņemt, ka tas kā likumdevējs tiek atstumts malā vai izslēgts. Jūs lūdzāt, lai es padomēju aizsūtītu vēstuli, prasot ārkārtas ekofin sanāksmi. To politiskās grupas eh, ar plašu vairākumu vēlas. Uh, Un tāpēc attiecīgi vēstuli nosūtīšu padomai un uh, piebildīšu, ka Barņē kungs jūs esat gatavs uh, komisijas vārdā piedalīties pie um, sarunām, kas tiktu pārlikts uz agrāku laiku. Un uh, to arī tātad paudīšu padomai vēstulē. Roil. Roil kungs. Prez... Priekšsādātāji, varbūt man kāds var paskaidrot kāpēc ir eh, šī dīvainā eh, procedūra šajā jautājumā. Es to nesapratu. Komiteja pieņēma lēmumu eh, sākt trilogu un neveikt balsojumu parlamentā. Tad sākās sarunas, tas man likās lieliski. Tagad šajā plenārsēdes nedēļā divas reizes tiek atšķirīgās dienās runāts par vienu to pašu tematu. To es nekad neesmu piedzīvojis. Tad tiek pieņemts lēmums, tad jūs rakstāt vēstuli un paralēli eh, normālā trialoga procedūra arī vēl notiek. Kāpēc eh, netiek uh, izvēlēta viena procedūra, kāpēc ir šāds juceklis? Es nesaprotu procedūru, tā mēs nekad vēl neesam rīkojušies, vai ir kaut kāds iemesls, kāpēc mēs atkāpjamies no tādas skaidras procedūras, sajaucam šīs procedūras, tas ir jāizprot, jo tad varbūt nākotnē mēs vienmēr tā varam darīt. Ob Sie ein einfaches Gemüt sind, Herr Reul, das überlasse ich Ihrer eigenen. No, nu, Reula kungs, es nezinu, vai jūs uh, to sapratāt vai nesapratāt, tas ir jūsu ziņā. Man ir uh, uh, jāīsteno priekšsādātāja konferences lēmums. Priekšsādātāja konference pieņēma lēmumu, ka pirms trešdienas trialoga šeit notiek diskusijas. Pēc tam priekšsādātāja konference nolēma, ka pēc vakardienas trialoga šorīt priekšsēdētāji konference tiekas ar uh, sarunu komandu, tas notika, un ka pēc tam šeit uh, no katras politiskās grupas var izteikties uh, priekšsēdētājs, lai paustu politisko grupu pozīciju, ņemot vērā vakardienas trialogu, un tas tikko notika. Turklāt priekšsēdētāja konference jau pirms 14 dienām nolēma grozījumus no ekonu komitejas eh, šodien likt uz balsošanu, bet nebalsot galīgo balsojumu. Manuprāt, priekšsādātāja konferences motivācija bija tāda, eh, lai signalizētu vēlreiz padomēji ar plašu vairākumu to, kāda ir ekonu pozīcija un ka to atbalsta arī parlaments kopumā savā plenārsēdē. Ar un tādējādi sarunu vedēji ar padomi tiktu stiprināti savā pozīcijā. Starp citu, tas priekšsādātāja konferencē ar divu politisko grupu izņēmumu uh, ar plašu vairākumu tik tā nolemts. Bet es uh, pieņemu, ka jūs uh, varbūt vēl gribēsiet par to runāt ar atbildīgiem no tautas partijas grupas. Ā, to jūs jau izdarījāt. Nu labi. Äh, nu jā es, pildot savu pienākumu, šeit īsteno priekšsādātāju konferences lēmumus. Roila kungs. Nē, tas bija nevis mans ierosinājums, bet priekšsādātāja konferences lēmums, bet jā, es atbalstīju šo lēmumu. Vai vēl kāds grib izteikties? Lūdzu. Šimanski. Šimanska kungs. panie przewodniczący panie i panowie! E, priekšsēdētāji dāmas un kungi vakardien pirms gala balsojuma par klimata un enerģetikas politiku līdz 2030. gadam man netika ļauts paust viedokli par šī ziņojuma gala formātu. Tas noteikti ietekmēja balsojuma iznākumu pēcpusdien es saņēmu informāciju no parlamenta prezidija, ka priekšsēdētājs nebija ievērojis parlamenta noteikumus. Es vēlos saņemt eh, no parlamenta priekšsēdētāja oficiālu paziņojumu par šādu kļūdainu rīcību. Herr Šimanski. Šimanska kungs. Jūsu teiktais ir pilnīgi pamatots. Jūs vakar pirms balsojuma lūdzāt vārdu jau rakstiski, iepriekšējā vakarā jūs bijat šādi iesniegumi iesniedzis, līdz ar to jūs rīkojāties pilnīgi pareizi. Uh, Um, bet uh, sēdes dienesti pieļāva uh, kļūdu un neiesniedza jūsu uh, iesniegumu sēdes vadītājai. Parasti tas tiek atzīmēts sēdes dokumentos un jūs būtu arī saņēmis vārdu, bet pēc tam, kad jūs iesniedzāt sūdzību, šorīt politisko grupu priekšādāja konferencē, jūsu grupas priekšādātājs to pieminēja, mēs to noskaidrojām un uh, gribu pateikt, ka tur, kur cilvēki strādā, tur vienmēr var pieļaut kļūdas, un uh, dienesti jums atvainojas. Es lūdzu uh, pieņemt šo atvainošanos, tā tiešām bija tāda nevērības kļūda, jums vajadzēja dot vārdu. Kelly. Kelly kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsarētāji kungs. Uh, Mans e, jautājums par reglamentu ir saistīts ar e, priekšsēdētāju konferences lēmumu atlikt šodienas debates par Eiropas Savienības rietumu piekrastes e, sarežģītiem apstākļiem, it īpaši attiecībā uz, Zvie uz Spāniju, Īriju, Franciju par vēc izraisītiem plūdiem. Uh, Mums ir nepieciešams izrādīt solidaritāti ar cietušajiem. Es vēlētos zināt, kāpēc tas tika atlikts. It īpaši tāpēc, ka bija pārtraukums procedūrā. Debats nebija paredzēts pirms 11. tur bija pārtraukums. Vai tas tiks pārlikts uz nākamo plenāru sesiju? Kā mēs varam paust solidaritāti ar šiem cilvēkiem? Paldies! Kelī kungs arī šeit ir runa par priekšsādātāju konferences lēmumu. Politiskās grupas negribēja šodien skatīt šo punktu darba kārtībā, bet, protams, jebkurā laikā tas atkal var tikt iekļauts darba kārtībā. Dzirdu, ka atbildīgā komitija ar to strādās pie tā ķersies, un tad tas varētu tikt iekļauts nākamās plenārsēdes darba kārtībā. monsieur le président priekšsēdētāji Galniša kungs. Mirklīti, Galniša kungs. Vienu mirklīti. Jūs vēl par šo punktu gribējāt izteikties, Svabats kungs, par Kelī kungu teikto. Lūdzu. Es gribēju tikai pateikt Kelī kungam, ka ir jau pieteikums to iekļaut nākamās uh, plenārsēdes darba kārtībā, jo arī Austrijā, Itālijā un citos reģionos ir bijuši plūdi, sniega daudzums liels un uh, mums ir jau uh, pieteikums nākamajā sesijā to skatīt. Es pieņemu, ka jūs politiskā grupa to arī droši vien atbalstīs. Paldies. Galniņš, kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, pavisam īsi. Ļoti labi, ka jūs savā amatā ietvaros atzināt e, pieļauto kļūdu, ko norāda e, Šimans kunga sakarā. Taču atsevišķi deputāti parlamentā gaida netik daudz atvainošanos. Šimanska kungs norāda, ka referents aicina balsot pret tekstu, kas ir samērā reta parādība, un kas būtu izšķirīgi ietekmējis balsojumu rezultātu, ja tas būtu norādīts. Attiecīgi leģitīmi var domāt, ka balsojums tika sagrozīts, un šajos apstākļos regula netika ievērota, kas dod tiesības referentam izteikties. Manuprāt, balsojums ir jāatsāk no jauna. Paldies! Jā, Golniš. Jā, Golniš kungs. Jā, šo jautājumu mēs eh, arī ļoti intensīvi skatījām, eh, protams, no reglamenta viedu.